Kolēģis, please take seat. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim mūsu starp parlamentāro komitejas sanāksmi. Vispirms es vēlētos šeit sirsnīgi sveikt visu dalībās parlamentu pārstāvis. Vispirms, protams, Latvijas eh, saimnes pārstāvis, Tātad pārstāvis no valsts, kura šobrīd ir prezidējošā Eiropas Savienības eh, padomē. Un sveicu šeit arī visu dalībvalstu parlamentu pārstāvis. Lēpni aicināt šajā sanāksmē, kas ir daļa no starpparlamentārās nedēļas procesa. Un es domāju, ka tas ir viens no elementiem, viena no tām daļām, kurā mums varētu būt tiešāks dialogs par specifiskākiem jautājumiem, kas tik tiešām, manuprāt, būtu pelnījuši um, lielāku sadarbību mūsu starpā. Tātad Eiropas parlamentu starpā un Nacionālo parlamentu starpā. Mēs esam izdalījuši divus E, jautājums. Mums būs divas sesijas. Tātad pirmā ir Eiropas Savienības koordinācija attiecībā uz agresīvu nodokļu plānošanu, nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un otrā sesija būs um, finanšu servisu uzraudzības iestāžu uh, atbildība, jo īpaši Banku Savienības ietvaros. Es vēlētos jūs informēt, ka ņemot vērā to, ka dalībnieku skaits uh, ir tik liels, iespējams visiem nebūs iespējas izteikties, bet mēs centīsimies nodrošināt um, to, lai pēc iespējas plašāk tiks pārstāvēt tie parlamenti, kuri uh, var izteikties, tātad katram parlamentam um, divas minūtes, un, protams, mēs centīsimies arī uh, attiecīgi piemērot šo grafiku. Um, jums ir pieejamas kartītes, ar kurām jūs varat pieteikties, lai izteiktos. Jums ir jāaizpild šīs kartītes, ja vēlties izteikties. Tas viss notika sākojoši. Trīs dalībvalsts parlamentu pārstāvi un viens Eiropas parlamenta deputāts. Un tagad uzsāksim pirmo sesiju. Es domāju, ka nav nepieciešams skaidrot, kāpēc mēs esam izraudzījušies šādu jautājumu kā vienu no um, aktuālākajiem Eiropas Savienībā. Mēs um, īstenosim arī iniciatīvu parlamentu līmenī. Mēs vēl nezinām, kādā formātā, bet katrā ziņā mūsu komiteja, ekon komiteja sagatavojas likumdošanas ziņojumu priekšlikumu. Uh, kur balstoties uz uh, esošās situācijas analīzes trūkumiem un problēmām mēs centīsimies identificēt tās jomas, kurās, mēs, uh, kurās komisija varētu iesniegt likumdošanas priekšlikumu, lai uzlabotu mūsu likumdošanas ietvaru nodokļu jomā. Un ņemot vērā uh, specifiskās kompetences, kādas un loma, kāda ir dalībvalsts parlamentiem šajā jomā, uh, Es uzskatu, ka ir jo īpaši nozīmīgi izskatīt šos jautājumus kopā ar jums. Tagad es vēlētos dot vārdu uz piecām minūtēm katram runātājam, kas uzstāsies ar ievadrunu, un tad uzsāksim debats. Pirmais runātājs ir Burkārds Bāckungs. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji, paldies Roberto. Vispirms es varētu, protams, eh, sveikt šeit Briselē Um, dalībvalstu uh, parlamentu pārstāvis uz šo svarīgo viedokļu apmaiņu. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, um, korporatīvās nodokļu politikas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Cīņa pret um, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu krāpniecība ir bijusi mūsu darbu kārtībā uh, pēdējā sasaukuma laikā, un tā ir pastiprinājusies pēdējās likumdošanas perioda laikā. Saskaņā ar aplēsēm um, paralēlās ekonomikas apjoms Eiropas Savienībā ir apmēram piekdaļa no IKP. Ir aplēsts, ka katru gadu um, izvairīšanās no nodokļiem nodokļu krāpniecība ir apmēram 1 triljārdu um, eiro apmērā Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo īpaši tiem, kas strādā smagi un maksā savu nodokļu devu, lai sabiedrība varētu darboties veiksmīgi. Tie ir milzīgi resursi izglītībai, veselības aprūpei un labklājībai. Un tas, protams, rada negodīgus spēles noteikumus un nekonkurētspējīgu vidi uzņēmumiem, uh, un apdraud arī mūsu valstu centienus, eh, mūsu valstu, kuras joprojām cenšas eh, rast avotus publiskajam finansējumam. Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, protams, apdraud arī uzticēšanos, kāda ir sabiedrībai eh, administrācijai, un ir svarīgi arī uzsvērt, ka ir milzīgas atšķirības starp nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Izvairīšanās ir likumīga, bet nepareiza Um, esošās sistēmas izmaitošana, bet um, nodokļu krāpniecība ir nelikāla aktivitāte, kuras mērķis ir samazināt samaksātos nodokļus vai nemaksātos vispār. Ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa pieeja, lai nostiprinātu kopējās uh, spējas cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Visas dalībās skar šis fenomens un pārobežu jautājumi nozīmē, ka problēmas nozīmē, ka mums ir nepieciešama arī pārobežu risinājumi, lai tas būtu efektīvi. Un mēs, kā Eiropas, eh, kā eh, Eiropas tautas partija, atbalstam um, pie, um, kopīgu pieeju cīņai pret šiem fenomeniem. Mūsu mērķis ir nodrošināt to, lai visi uzņēmumi, kuri darbojas Eiropas Savienībā, izpildītu savus pienākumus nodokļu jomā tajā dalībvalstī, kurā tie darbojas. Uh, un rezultātā mums izdosies panākt budžeta līdzekļus dalībvalstīs, un šos līdzekļus mēs varēsim nodot eh, tālāk pilsoņiem eh, ar labākiem publiskiem, ja valsts pakāpojumiem. Mēs vēlamies, lai tas tiktu darīts pienācīgā veidā, un cīņa ar šo fenomenu ir koordinētā veidā, un uh, vēlams globālā līmenī, jo īpaši tagad, kad finanšu uh, pakalpojumi ir ārkārtīgi mobili un savstarpēji saistīti, mēs esam par nodokļu koordinācijas un neesam tik lielā mērā par nodokļu harmonizāciju. Jo mums ir jācenšas modernizēt uh, nodokļu sistēmu dalībvalstīs. Saskaņā ar uh, noteikumiem Eiropas parlamenta loma ir ierobežot. Mēs piedalāmies konsultāciju procedūrā. Un, protams, ka milzīga loma šeit ir dalībvalstīm. Šajā kontekstā EPP grupa vienmēr ir atbalstījusi dalībās centienus pārskatot nodokļu sistēmas, kur tas ir piemērots, cenšoties padarīt tās efektīvākas un atceļot nepamatotas atkāpes uzlabojot efektivitāti nodokļu um, iekasēšanā un uh, vēršoties pret nodokļu krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas arī attiecībā uz trešām valstīm. Eiropas parlaments vēlētos iet uh, tālāk, kas attiecas uz caurskatāmību, koordināciju uh, uzņēmumu nodokļu politikas jomā. EPP uzstāj uz to, ka Eiropas parlamentam ir jānāk klajā ar savu pienesumu attiecībā uz tā devētajiem advancētajiem nodokļu uh, likumiem. Un mūsu ekonu komiteja ir jāsagatavo attiecīgs ziņojums. Šajā ziņojumā ir jānāk klajā ar priekšlikumiem par to, kā palielināt uh, caurskatāmību un konverģenci attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem. Vienlaikus mēs uh, atbalstam arī uh, ideju turpināt darbu uh, šajā jomā attiecībā uz specifiskākiem jautājumiem. Pārskatītā direktīva par obligāto automātisko informācijas apmaiņu ir spēkā šobrīd vairāk nekā mēnesi. Dalībvalsts ir ļoti daudz darījušas, lai Eiropas Savienība kļūtu par vadošo automātiskās informācijas apmaiņas jomā. Mēs uh, priecāmies par pagājušā gadā panākšu, panākto vienošanos gan padomē, gan arī G20. Uh, globālais kopīgais ziņošanas standarts automātiskai informācijas apmaiņai uh, savstarpēji sadarbības ietvaros ir jāīsteno ārpus arī G20, un mēs priecājamies par Eiropas Savienības uh, mātes un meitas uzņēmumu direktīvu, cenšoties vērsties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas mērķis ir panākt to, lai šī direktīva netiks ļaunprātīgi izmantota, īstenojot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un mēs vēlamies panākt lielāku konsekvenci tās īstenošanā dalībvalstīs. Mēs atgādinām aicinājumu dalībvalstīm vienoties par uh, kopīgi konsolidētu nodokļu pamatu, kā visaptvarošu ilgtermiņa risinājumu uh, um, vienotajā tirgū. Un noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka parlamenta likumdošanas eh, rezolūcija šajā jautājumā būs lielisks pamats saprātīgam kompromisam. Pagaidām parlaments eh, strādā pie tā, lai izmeklētu uh, gadījumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, mēs vēl vairāk gaidām arī informāciju par um, savstarpējo informācijas apmaiņu, proti progres, ko izdevies panākt, un uh, šis ziņojums būs pieejams uh, apmēram pavasarī. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, mūsu cīņa šajā jomā būtu um, jāpievērš pienācīga politiskā um, uzmanība gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, tāpēc mēs priecājamies par šo viedokļu apmaiņu ar jums, nacionālo parlamentu pārstāvjiem, un tas arī uzsver to, eh, cik nozīmīgi mums ir panākt progresu kopā un koordinēties nodokļu politikas jomā. Lies, paldies! Thank you very much! Paldies! Jums, Burkart! Uzklausīsim nākamo deputātā būs Annelīze Dota. Lūdzu. Jā, paldies. Esmu ārkārtīgi iepriecināts par šodienas sanāksmi, kurā mēs varam uzaicināt ļoti pieredzējušas deputātus no visas Eiropas Savienības valstīm. Esmu arī ļoti daudz iedzinošies šajos jautājumos un mēģināšu, protams, īsumā izklāstīt savu pozīciju šeit 5 eh, minūšu laikā. Manuprāt, mums visiem diezgan skaidrs, kā deputātiem, kā tieši profilētiskā darbības, cenšoties novērst dažādai krāpniecības nevēlēšanas maksāt nodokļus, ir mūsu visu interesēs. Jo, ja mēs nespējam šo jautājumu atrisināt, tad mēs redzam, ka sabiedrība ārkārtīgās to reaģē. Un tas ir pilnīgi sabiedrības tās dusmas, kas ir skaidri parādījušas arī pēc slavenā Laks Līgas gadījuma. Jo gal galā tas tieši skar uh, visus iedzīvotājus. Un vienkārši nodokļu maksātāji bieži vien saprot, ka ir divu, dubultais nodokļu režīms. Viens ir cilvēkiem, vienkāršiem cilvēkiem, kuriem jāmaksā visi nodokļi, un bagātie un uh, gudrie viņi zina, kā apiet šos noteikumus un nemaksāt nodokļus. Mēs savā arī Uh, atzīmē esam vienmēr uzsvēruši, ka šī ir pēdējā iespēja, kas ir jāizmanto Eiropas komisijai. Bet es domāju, pat jāsaka plašāk visiem politiķiem šobrīd pēdējā iespēja rīkoties un izmantot savas pilnvaras. Mums ir jāspēj rēģēt uz šiem būtiskajiem bažām. Mums jāpanāk nopietnas pārmaiņas nodokļu politikās. Tad esmu ļoti iepriecināta redzēt, ka jūs esat gatavi šo jautājumu arī ar mums kopīgi diskutēt. Tā vairs nav tāda atsevišķu aktīvistu cīņa, kā to norāda arī kolēģis Velskungs. Es tiešām piekrītu, un es domāju, arī mūsu politiskās partijas jau ir viensprāts par to, kā ir tik daudzi nopietni aspekti par nodokļiem, kurus jāpiemēram uzņēmumiem. Piemēram, Eiropā mēs šobrīd strādājam pie konsolidētās uzņēmuma nodokļu bāzes. Uh, Mums ir jāpanāk skaidra vienošanās, pirmkārt jau arī par definīcijām, kas ir ar nodokļu apliekami aktīvi, tāpat arī šo jautājumu nodarbojas OECD, Eiropas un jau globālā līmenī. Bet katru reizi, kad mēs pietuvināmies atsevišķām detaļām un mēģinām tās arī īstenot, mēs atkārtam, ka īstenībā sākotnēji kā nenozīmīgas atšķirības visu bloķēja. Mums, deputātiem, ir jāparāda demokrātiska politiskas iekārtas nozīme, lai varētu pārvarēt šādu veidu atšķirības starp tautām. Tas vienkārši nav pieņemami, kā Eiropas iedzīvotāji mazo vidēju uzņēmumu ietvarā maksā nodokļus, bet lieli uzņēmumi, tādi ir daudz Eiropā, kas maksā 1% vai pat mazāk kā 1% uzņēmumu nodokli. Tas ir nepieņemami. Tādēļ mums ir jārīkojas. Mums jāvērst tālāk daudzie pasākumi, kas ir aktuāli bijuši mūsu piedāvājumā daudz jau gadus, un daudz arī Nacionālo parlamentu pārstāvi par tiem ir daudz jau lauz, uh, strādājuši pie tiem. Un es domāju, pienācis tiešām pieņemt šos izšķirošos lēmumus un panākt. Mums jānodefinē, kas ir uh, šī nodokļu vienotā konsolidētā bāze, mums ir jāvērš pret nodokļu paradīzēm Mums ir jāspēj rīkoties, mums jāizveido melnais saraksts ar visiem tiem uzņēmumiem, kas ir uh, apzināti iesaistījušies nodokļu krāpniecībā. Un jāpalīdz tiem, kas uh, mēģina to pārvarēt. Tādēļ mums ir jāatzīst, kas jau ir spēkā, kas spēj mm, nodrošināt šo sistēmu, uh, lai nodrošinātu ziņošanas, piemēram, pienākumu lielajiem korporatīviem uzņēmumiem. Mēs esam iepriecināti, ka mums ir izdevies to panākt tā attiecību uz bankām, bet ir jāpatveresē eh, tas arī pret lielajiem uzņēmumiem. Un ir jāpanāk arī konkrēti rezultāti. Mm, jā, tas jāizdara tagad. Tieši to gaida mums vēlētāji. To arī sagaida mazie video uzņēmumi. Un mums deputātiem ir jānodrošina tas, kā politikas veidošanas process ir daudz iekļaujošāks nekā tas ir bijis līdz šim. Jo līdz šim jāatzīst, ka nodokļu politikā nav vienmēr iekļauts sociālajie partneri, nav pārstāvēti vienmēr visi uzņēmējdarbības nozares, nevarētu teikt, ka vienmēr būtu iesaistīts arī arotbiedrības vai pilsoniskā sabiedrība. Tam ir jāmainās. Un es domāju, ka lielākā daļa no jums arī tam piekritīsit mēs nevaram vienkārši runāt par caurskatāmību. Jā, tas ir pirmais solis, tas ir apsveicami, jā, tas arī var būt sāpīgi. Gal galā, mēs visi, kas esam arī nākuši no politiskām partijām un arī ieņemām zināms arī amats uh, mūsu attiecīgo valstu valdībās, mēs zinām, ka īstenībā ir daudz lietas, kas kāvē, un kāpēc mēs neesam bijuši pietiekami proaktīvi. Bet es domāju, ka nav vairs nekāda attaisnojuma iespējama. Mums ir jāpanāk, ka valdības rīkojas un nodrošina visus tos pakalpojumus un attiecīgi nodokļu likums un piemērojam tās, ko pieprasa arī no mums uzņēmumi uh, un iedzīvotāji. Gal galā mums jāstāv mazie un vidēji uzņēmumi. Mums jānodrošina, ka šīs sistēmas darbojas efektīvi. Lai tiešām būtu pārliecība, ka visefektīvākie uzņēmumi ir tie, kas spēj piedāvāt visatraktīvākos mm, piedāvājums un produkts, nevis tie, kas spēj nodrošināt visveiklākos veids, kā piet nodokļu režīmus. Es domāju, tas ir nopietna viela arī mūsu turpmākajām sarunām un nopietnām debatēm arī turpmāko mēnešu laikā. Bet es nedomāju, ka tas drīkst ievilkties pārāk daudz mēnešu laikā. Ir jāpanāk rīcība tagad. Paldies. Thank you, Annelise. Paldies jums, Annelise. Došu Palermo Mutaļiekungam. Valēram Mutaļiekungam, kurš ir tieši pārstāv DigiTanks. Paldies, priekšstādātāji! Man ir liels prieks piedalīties kopā ar jums šajā viedokļa apmaiņā, un es priecājos par to, ka komisija ir bijusi iespēja ierasties šeit, lai teikt dažus vārdus par to, kā mēs iesaistamies eh, šajā kopīgajā cīņā. Un es, protams, eh, pilnībā pievienojos tiem, kas teica, ka šo jautājumu risināt ir eh, ārkārtīgi svarīgi, un tas ir steidzami un tas ir mūsu darba kārtībā. Tas ir jautājums, kuru Junkers un Moskavisi ir ierakstījuši savu prioritāšu sarakstā. Komisija ir darījusi jau ļoti daudz un ir iesaistījusies uz vietas, cīnoties pret nodokļu nemaksāšanu un uh, jau 2012. gadā. Tas viss ir saistīts ar konkrētiem pasākumiem. Uh, Taču tas joprojām ir jautājums, pie kur mums vēl ļoti daudz jādara, jo īpaši, ja mēs runājam par krāpniecību un uh, nodokļu optimizāciju. Jā, tiesa, dažas uh, nodokļu schēmas, kas ir spēkā Eiropas Savienībā un, protams, arī globālāk, jo par šo jautājumu tiek runāts arī G20 un OECD ietvaros, ja šīs schēmas ir likumīgas, tad tas atstāja sekas, kas e, šobrīd vairs nav pieņemams, jo īpaši, kas attiecas uz konkurences kropļošanu nodokļu jomā. Es vēlētos teikt dažus vārdus par e, diviem galvenajiem jautājumiem, pie kuriem komisija grasās strādāt šogad un kas ir ierakstīti um, manas pārstāvētās institūcijas darba kārtībā. Pirmais ir saistīts ar um, nodokļu uh, caurskatāmību. Uh, Un uh, otrs ir saistīts ar godīgu uh, nodokļu sistēmu, kas attiec uz caurskatāmību. Tad mēs esam bijuši uh, tie, kas ierosinājuši pastiprināt administratīvo sadarbību, jo īpaši, kas attiec uz informācijas apmaiņu un jau ilgu laiku. Balts kungs arī to atgādināja. Mums ir izdevies panākt milzīgu progresu šajā jautājumā, jo īpaši, kas uh, attiec uz šo te banku noslēpumu un cīņu, ko mēs turpināsim, jo īpaši attiecībās ar trešām valstīm, jo, kā jūs zinat, šobrīd mēs vedam sarunas par līgumiem starp Eiropas Savienību un dažām valstīm, kā piemēram Lihtenšteina, Šveice, San Marino un citas, lai panāktu mūsu labas pārvaldības principu ievērošanu un informācijas apmaiņu. Bet kas attiecas uz caurskatāmību, noteikti ir jādara vairāk, un mēs esam apņēmības pilni panākt lielāku caurskatāmību, jo īpaši um, um, tā dēvēto tax ruling, jeb iepriekšēju lēmumu pieņemšanas jomā. Un komisija nāks klajā ar priekšlikumu par automātisku um, informācijas apmaiņu attiecībā uz šiem tax rulings Eh, šis jautājums ir vairāk nekā aktuāls. Tā ir viena no iniciatīvām, kas ir ierakstīta mūsu darba kārtībā. Un es domāju, ka uh, to dalībvalsts sagaida ar nepacietību, jo daudzas dalībvalsts ir pārliecināts, ka mums ir nepieciešama labāka sadarbība, lai nodrošinātu to, ka uh, ik viens eh, var aplikt ar nodokļiem tās bāzes, kas ir attiecīgi eh, pieejams eh, attiecīgās valsts teritorijām. Un otrs punkts, par kur vēlējos runāt, ir nodokļu konkurence iekšējā tirgu. Mūsu pieeja šajā jomā ir tāda. Mums ir jācenšas panākt, lai uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem notiktu tur, kur šie uzņēmumi īsteno savas ekonomiskās aktivitātes, lai mēs varētu uh, labāk cīnīties pret uh, nodokļu bāzes eroziju un uh, lai mēs varētu panākt labāko risinājumu nodokļu politikas jomā. Šī uh, pieeja nenozīmē, ka mēs atcelsim nodokļu uh, konkurenci iekšējā tirgū. Tāds nav mūsu mēģis. Mūsu mēģis ir panākt to, lai uh, tiktu nodrošināt šī saiknes starp aktivitātēm un aplikšana ar nodokļiem. Eiropas parlamenta deputāti jau atgādināja, ka mums ir izdevies panākt progresu, iekļaujot uh, īpašas klauzulas attiecībā uz šiem meitas un mātas uzņēmumiem, cīnoties pret tā dēvētajiem mismeču, lai um, novērstu dubultu neaplikšanu ar nodokļiem. Tas ir jautājums, pie kura apņēmības pilni strādāt ir arī um, Latvijas prezidentūra, jo īpaši, kas attiec uz attiecīgo uh, direktīvu, un es domāju, ka šobrīd ir pienācis laiks turpināt strādāt uh, pie tiem jautājumiem, par kuriem ir uh, panākts vienošanās kā 20 un OECD ietvaros, un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu attīstīt tos standārtus un vienošanās, kas ir panākts globālākā mērogā, lai nodrošinātu caurskatāmību, juridisko noteiktību uh, mūsu uzņēmumiem un arī dalībvalstīm. Šajā kontekstā komisija savā darba programmā ir e, identificējusi vienu iniciatīvu, e, par kuru mēs vairāk runāsim e, vasarā, lai apsvērtu, kādā veidā uzņēmumu nodokļu politikai būtu jānodrošina godīga konkurence iekšējā tirgu, un, protams, ka šajā kontekstā mums ir jāpārskata arī tas, kā mēs varam panākt lielāku dinamiku mūsu sarunās par kopīgo nodokļu bāzi attiecībā uz uzņēmumu nodokļiem. Es domāju, ka šobrīd mēs nevaram um, apmierināties ar tādu kā aizsardzības darba kārtību. Mums ir jāpiedāvā uh, saviem operatoriem tāds ietvars, kurā viņi varētu darboties visā iekšējā tirgu. Mums ir jāsamazina administratīvās izmaksas, kas saistīts ar nodokļiem, un vienlaikus jāizskauž dažas grūtības un problēmas, kādas mums ir nodokļu bāzes erozijas jomā, un tāpat arī, kas attiec uz transfer cenām un tā tālāk un tā joprojām. Noslēgumā es vēlētos eh, dažos vārdos atgādināt, ka galvenie spēlētāji nodokļu jomā joprojām ir dalībvalstu parlamenti, jo Šajā jomā kompetence e, gūstas uz dalībvalstīm. Tāpēc, jebkāda rīcība e, kopienas ietvaros ir jāpapildina ar to, ko es saprotu kā daļu no struktūrālām reformām, kuras mēs aicinām dalībvalsts īstenot, lai mums būtu tādas e, nodokļu sistēmas, kas veicinātu izaugsmu un Tāda ir jēga visam mūsu darbam, strādājot arī pie Eiropas semestra un nākot klajā rekomendācijām katrai dalībvalstī. Es neatgriezīšos sīkāk pie šīs analīzes, bet mums ir jāsamazina nodokļu sloks, kas gūsts uz eh, darba spēku. Mums ir jācenšas panākt mazāk negatīvu nodokļu ietekmi uz izaugsmu. Mums ir labāk jācīnās pret nodokļu krāpniecību nacionālā līmenī un mums ir nepieciešama vienkāršāka nodokļu sistēma ar uh, plašāku kopīgo um, nodokļu bāzi. Tie ir jautājumi, pie kuriem vēl ir jāstrādā dalībvalstīs, īstenojot reformas, jo tas viss palīdzēs mums radīt tādu vidi pilsoņiem un uzņēmumiem, kas būs labvēlīgāk izaugsmai un nodarbinātībai. Šādā gaisotnē arī mēs komisijā turpināsim savu darbu. Mēs um, rēķinamies ar dalībvalstu parlamentu atbalstu, arī Eiropas parlamentu atbalstu. Un mēs um, rēķinamies arī ar zinām interesi um, pie um, eh, padomas sarunu galda. Mums ir jācenšas um, izmantot to pēc iespējas labāk jo mums, eh, diemžēl, ir jātiek galā ar eh, to, ko mēs saucam ar eh, vienprātīgi pieņemot lēmumu šajā jomā. Liels paldies! Un es ar nepacietību gaidu debats šorīt. Paldies! Paldies! Līdz to tagad dosim vārdu citiem deputiem, uzreiz Latvijas deputāts Edvardam Smiltēnam. Mums kopā ir sarakstā 12 deputāti un katram būs viena minūte. Lūdzu! Yes, um, thank you. I'll try to fit in in term... Ah, paldies, mēģināšu iekļauties divās minūtēs. Jā, protams, mēs arī šim jautājumam esam pievērsuši padzinātu uzmanību un Latvija kā prezidentūra arī strādā pie ceļa kāds, kādā veidā varētu tieši strādāt pie nodrošinātu pie šī sāpīga jautājuma par nodokļu bāzes eroziju un prof, eh, peļņas pārcelšanu. Uh, Tā ir viena arī no Latvijas prioritātēm Eiropas Savienības prezidentūras laikā ir tieši atspoguļot arī pieņemot šo uh, tiesību noteikums par to, kādā izvarīties no agresīvas nodokļu nenomaksāšanas uh, un kādā veidā apjot uh, balstu nodokļu likumus ar īpaši labvēlīgiem nodokļu uh, noregulējumiem. Un šīs problēmas izskaušana ir apsanības mērogām. Latvijas prezidentūra arī, arī turpinās darbu, kas ir uzsākts pie uh, no uzņēmējdarbības vides kodeksa, un mēs arī turpināsim sarunas arī ar trešām valstīm. Tālāk, direktīva par administīvo sadarbību, ko tieši grozīja pagājušā gada beigās, uh, nu, tās īstenošana būs viens arī no aktīviem uzdevumiem, pie kā mēs strādāsim, lai tiešām pilnībā izskaustu un nodrošinātu to, kā tiek nodrošināta šī nodokļu uzkrājuma direktīva. Tāpat arī mēs strādāsim pie citiem tiesību, tiesību aktiem ļoti plašā konsultācijas ceļā, nodrošinot valstīm tām nepieciešamos ieņēmumus. Latvijas prezidentūra aktualizē gan šos nopietnus izaicinājumus, gan arī akcentiem mūsu nopietnās intereses. Tāpat arī pret procentu likmju un nodevu direktīva uh, ir izradījusies ļoti nopietna, un mēs saprotam, ka te ir ļoti daudz jautājumu, kas jāraspinam. Viens no tiem ir minimālais nodokļu likums piemērošanas uh, rādītājs, kas ar vienu, protams, dalībās kompetencē. Nākošais - vienotās nodokļu korporatīvo nodokļu bāzes direktīvas priekšlikums. Nu šeit ir zinām šie ļoti pretrunīgie viedokļi dalībvalsts starpā, un mēs mēģinām to virzīt tālāk. Latvija arī strādās pie citiem jautājumiem, kas saistās ar starptautisko dimensiju. Nodrošināt sadarbspēju un atbilstību arī Eiropas tiesībām. Latvija un tāpat arī daudz cits Eiropas valstis saskaras ar to, ka tā, jā, šī nopietnā uh, agresīvā nodokļu nenomaksāšana un izvairīšanās. Tādēļ ja mēs esam arī runājuši par jaunām institīvām, kā piemēram šīs paplašinātā mm, nulles deklarāciju ieviešana un uh, nodokļu amnestijas ieviešana, kas arī varētu sekmēt konkrētus uh, pasākums mēs tāpat arī strādāsim pie daudziem citiem nopietniem jautājumiem. Paldies! Paldies! Eušens Beržē no Luksemburgas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju uh, izteikt pāris piezīmes, un jūs uh, noteikti nebūsiet pārsteigti. Tas ir par uh, iepriekšējo fiskālo praktiku. 27 valstis uh, izmanto to, ko sauc par šo ruling Tas tiek, šī iespēja tiek izmantota daudz gadus, nu jau aptuveni 20 modeļi ir atšķirīgi dažādajās valstīs. Man nav pārāk daudz laika, lai dažādos modeļus jums uzskaitītu. Bet, nu, lēms ir tāds, ka Nacionālā administrācija pieņem unilaterālu lēmumu, un tam nav vajadzīga nekāda cita piekrišana. Eiropas komisija ir uh, apstiprinājusi, ka šī ruling prakse ir uh, atbilstoša likumiem un tas nav saistīts ar krāpniecību. Pirms pāris uh, nedēļām, daži iemesli dēļ, kurus nezinu, uh, uz Luksemburgu īpaši tika norādīts, uh, kā valsts, kur šie uh, ruling uh, prakses uh, gadījumi tiek. Uh, konstatēti un lukslīgs gadījums tika īpaši pieminēts. Priekšsēdētāja kungs Luksemburgā ruling procedūra tiek atbilstota atbilstoši nacionālajiem, starptautiskiem Eiropas Savienības likumiem. Jā, varbūt tā, ka starp noteikumiem un likumiem fiskālā jomā un notokļu jomā dažādās valstīs un starptautisko uh, jomu, tāpat arī dubult neaplikšana ar nodokļiem var būt um, nelielas atšķirības. Un ētiski tas tiek vērtāts kā neakceptējams. Jā, uh, labi, tad mainīsim visi kopā noteikumus. Es esmu pārliecināts, uh, mana valsts un valdība ir pārliecināta, ka Eiropas Savienība var um, būt um, ar tādu kā, mm, nu, pirmā priekšgājēji pionieru lomu šādā izpratnē, lai mainītu noteikumus. Nu, katrā gadījumā Luksemburga atbalsta visas iniciatīvas šādā izpratnē. Luksemburga ir vienmēr uh, um, bijusi par godīgu, vienotu uh, uh pieju, un uh, Luksemburga jau ir izpildījusi savus, tā teikt, mājas darbus, ir uh, sastādīts saraksts un nodots arī komisijai par visiem tās augtiem ruling gadījumiem Luksemburgā, un no 2015. gada tiek radītas administratīvās procedūras ar likumu spēku, un centralizēti visi gadījumi tiek izskatīti, un ir pilnīgi caurskatāmīgi, jo ik gadu tiek publicēts viss saraksts ar visiem šiem ruling gadījumiem. Ar Junga. Paldies, tālāk Ričards Jungs no Franc Francijas senāta, lūdzu. Jā, crois... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā, kas attiec uz caurskatāmību. Tas jau izskanēja. Mums eh, tomēr ir izdevies panākt ievērojumu progresu, un es redzu, ka arī ASV ir uzsākušas darbu pie šī jautājuma, un eh, prezidenta eh, Obamas priekšlikums pieprasīt no lielajiem uzņēmumiem Uh, tātad nogādāt savu pēļņu ASV, lai aplikt to ar uh, nodokļiem uh, diezgan lielā apmērā. Es domāju, ka tas iet pareizajā virzienā un tas noteikti arī pozitīvi ietekmēs vispārējo situāciju. Bet tas arī skaidri tik pateikts, mēs nevirzamies uz priekšu harmonizācijas jomā un tas gal galā padara mūsu. Uh, ekonomisko monetāro savienību um, par uh, tādu kā smagnēju nelīdzsvarotu, jo, mm, ja šie nodokļi atšķirs no 5% līdz 20%, tad mēs nevaram panākt kopīgu rezultātu. Un arī, arī attiecībā uz uzņēmumiem projekts ir spēkā jau diezgan ilgu laiku, bet mums neizdodas pavirzīties uz priekšu, un es domāju, ka uz mums gūstas atbildība Jūs pamatot arī pieminējāt šo vienprātību, vienbalsību, un tās dēļ mums neizdodas pavirzīties uz priekšu, tāpēc es domāju, ka uz mums, uz dalībās parlamentiem gūstas pienākums izdarīt spiedienu, lai mēs pavirzītos uz priekšu šajā jautājumā. Un vispētot es vēlētos runāt par uh, finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem. Uh, Francija kopā ar citām dalībvalstīm nāca klajā ar šo priekšlikumu. Mēs redzam, ka arī te ir zināmas grūtības, Ja mēs paredzam um, finanšu uh, darījumu nodokli ar ļoti zemu uh, bāzi 0,01%, uh, piemēram, un ja mēs sakam, ka, teiksim, uz 3-4 uh, gadiem ir iespēja uh, paredzēt opt-out, jeb atrunu attiecībā uz, at, piemēram, dažiem uh, instrumentiem, piemēram, atvasinātiem finanšu instrumentiem, tad uh, Eh, četru gadu laikā ir iespējams izmantot šo aptaut, un gal galā mums izdosies panākt vispārēju um, harmonizāciju. Paldies! Thank you! And... Paldies jums! Jebkurā gadījumā padziļināt sadarbību, jeb ciešāk sadarbība arī ir Eiropas Savienības ietvarā. Tā nav kaut kas ārpus Eiropas Savienības, un katrā ziņā tas ir viens veids, kā mēs arī varēsim turpināt darbu pie finanšu darījumu nodokļu. Tālāk Portugāla pavasā. Diga, diga, diga. Uh, eh, Sr. Presidente, eu pedi a palavra na segunda. Priekšstādātāja kungs, es gribēju uzstāties otrajā uh, sēdes daļā, nevis šajā. Šeit ir kāda kļūda. Stolijan kungs, Eiropas parlaments, lūdzu. În statele membre ale Uniunii Europene, dar și în... Priekšstādātāja kungs, mēs redzam, ka uh, Eiropas Savienības valsts un arī citas uh, valsts saskars ar um, tādām pašām uh, rūpēm un raizēm. Ir nepieciešams maksāt nodokļus, lai pēc tam ekonomiskā aktivitāte uh, varētu būt aktīva, jo šādi tiek uh, radīta pievienotā vērtība. Es gribu teikt paldies komisijai par visām pūlēm un priecājos, ka padomē tiek uh, rast Um, vienots viedoklis par direktīvu izmaiņām attiecībā uz uh, mācmeitas uh, uzņēmumiem. Lai uh, ieviestu klauzulu, kas uh, izslēdz ļaunprātīgu izmantošanu. Šeit ir runa par reālām ekonomiskām um, darbībām, kas notiek uh, valstu teritorijās bet mums nav problēmas uh, vien uh, dalībvalstu teritorijās ir arī citi šķēršļi, kurus uh, nespējam jau gadiem ilgi novērst. Nu, piemēram, uh, uh, reģistrs, uh, kurā tiktu apvienoti visi īpašnieki. Būtu nepieciešams zināt, kas ir īstie kompāniju īpašnieki un šīs anonīmās uh, asociācijas, kas strādā uh, vai dalību valstīs vai trešajās valstīs, un neviens nezin, kas ir īstie šo anonīmo uh, sabiedrību uh, īpašnieku, uh, šo uzņēmumu īpašnieku. Mēs runājam arī par lieliem multinacionāliem uzņēmumiem, un šie lielie uzņēmumi bieži vien atsakās uh, paziņot, uh, kā viņi maksā nodokļus tajās uh, valstīs, kurās veic ekonomisko aktivitāti. Tāpat uh, arī uh, nodokļu līdzekļu aprēķinu bāzi šādos apstākļos ir grūti noteikt. Manuprāt, ir absolūti nepieciešama cieša sadarbi, sadarbība arī ar ASV, lai um, strādātu un novērstu visas tās augtās nodokļu paradīzes, lai pieprasītu automātisku informāciju apmaiņu. Mēs nevaram akceptēt um, to, ka uh, šāda apmaiņa nenotiek un uh, aktivitāte tiek veikta mūsu valstīs. Paldies! Žoržs uh, eh, Gilkinē. Merci, monsieur le président. Beļģijas parlaments, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debats tik tiešām ir eh, ārkārtīgi steidzams, tāpēc arī tas ir mūsu darba kārtībā, bet, diemžēl, visās politiskajās saimēs mēs mm, nesaklausām eh, šo pašu steidzamību. Ja mēs paraugamies uz to, kas attiec uz ASV, kur pasākumi ir bijuši ļoti strikti, vai arī, ja mēs runājam par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar budžeta konsolidāciju un arī eh, taupības pasākumiem, arī ir valstis, kurās šī cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas nav bijusi eh, pienācīgi strikta, bet ir jāsaprot, ka mūsu e, dalībvalstīs, un tā skaitā arī manējā, ir e, zinām tāda kā divkosība, jo mēs cenšamies no vienas puses piesaistīt investors, um, pozicionējoties kā um, nodokļu paradīze, bet mums ir konkrētas iespējas pavirzīties uz priekšu. Tātad, kas Eh, vispirms, kas būtu sakāms par šo izmeklēšanas eh, komisiju, ir jāpanāk tas, lai visas politiskās partijas piekristu tam, ka mēs uzsākam šādu izmeklēšanu attiecībā uz dalībvalstīm, eh, par kurām ir aizdomas. Tālāk, ko mēs darīsim attiecībā uz šiem ruling? Mums ir nepieciešama automātiska informācijas nodošana attiecīgajām nodokļu iestādēm mums ir jāpanāk tas, lai tas, kas tiek saražots vienā dalībvalstī, tik tiešām tikt apliks ar nodokļiem šajā dalībvalstīm un tālāk par šiem eh, trauksmes cēlājiem. Ir jāaizsargā trauksmes cēlāji, kas eh, ziņo par šādiem krāpniecības gadījumiem, un vispēcot ir nepieciešams Eiropas līmeņa ietvers. Es bieži vien dzirdu šo argumentu, tas nav nelikumīgi, bet mums ir jāpanāk tas, ka uh, šīs prakses tiek padarīts par nelikumīgām, un Eiropas konkurences noteikumi neatiec uz dalībvalstu uh, nodokļu uh, politiku, un tas rada, zinām, negodīgu konkurenci, kas uh, izdara um, arī lāču uh, pakāpojumu dažu dalībvalstu uh, budžetlīdzekļiem. līdzekļiem. Es domāju, ka mums ir jānosoda um, tās sistēmas, kuras uh, cenšas piesaistīt kapitālu, bet nerada ekonomiskās aktivitātes un nerada darba vietas. Un no tā iegūst tikai uh, multinacionālajie uzņēmumi, kas bauda šo labvēlīgo nodokļu sistēmu. Paldies! Nākamais runātājs Pjērs Alans Mulē no Nacionālas asamblējas Francija. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos par to, ka mēs šajā sanāksmē runājam par nodokļu bāzes eroziju un arī agresīvu nodokļu politiku, par uh, kur daudz tiek runāts OECD ietvaros. Es domāju, ka mums ir jāpavirzās uz priekšu Eiropas Savienībā par spīti uh, šīm grūtībām, uh, kas ir saistīts ar uh, vienprātību. Un tas viss ļauj lielajiem multinacionāliem uzņēmumiem nemaksāt nekādus nodokļus nevienā dalībvalstī, izmantojot trūkums nacionālā likumdošanā. Protams, ļoti labi, ja mēs pavirzamies uz priekšu attiecībā uz uh, automātisku informācijas apmaiņu tax ruling ietvaros, bet mums būtu jāpavirzās uz priekšu arī uz uh, attiecībā uz konsolidēto nodokļu bāzi uh, uzņēmumu nodokļu jomā. Un Es domāju, ka mums būtu arī jāvienojas par to, ka mēs um, atceļam noteikumus, kas nav kooperatīvi un kas, kā teica kolēģis Bēļģis, um, zināmā mērā ir tāda kā nodokļu konkurence, kas ir pretrunā godīgai konkurencei. Es te domāju par šiem hibrīdu uzņēmumiem, kas tiek izveidot dažās dalībvalstīs un kas uh, Um, um, savas padomas sanāksmes organizēt Bermudu salās, patiesībā tik aplikts ar nodokļiem tā, kā tas ir paredzēts Bermudu salās, tātad 0% likme, un Eiropas uzņēmumi gal galā nemaksā mm, nekādus nodokļus nevienā dalībvalstī. Es domāju arī par šiem hibrīdu produktiem. Es domāju, ka strādājot pie šiem jautājumiem, mums vajadzētu pavirzīties uz priekšu Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies. Kalamets Kalevs no Igaunijas. Um, dear Mr. Chairman. Paldies, sveicināti priekšsēdētāji. Varbūt neturpinot šo um, nedaudz uh, sērīgo dziesmu par uh, daudziem sliktiem, bet mēs vēlamies pozitīvo norādīt. Igaunijā mēs spējam nodrošināt, ka 95 no nodokļiem tiek reģistrēti administrēti elektroniski, un mēs arī labprāt uh, palīdzētu arī norādīt šiem iegūmi, ko dot elektroniskā nodokļu deklarācija. 2014. gada jūnijā mēs nodrošinām arī visiem tiem rēķiniem, kas ir uh, virs tūkstoši eiro, jā, jābūt obligāti elektroniskajiem rēķiniem, un tas palīdz nodrošināt labāku nodokļu administrāciju. Un 2014. gada decembrī mēs spējam nodrošināt arī um, nodokļu iekasēšanas pieaugumu uh, tieši attiecību uz PVN par 14,7%, salīdzinām ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Pagājušā gada jūnijā šī obligātā reģistrācijas prasība attiecībā uz na nacionālu eksportu spēja nodrošināt 2,7% pieaugumu, jeb absolūtā skaļo 16 tūkstoši vairāk jaunu reģistrējās šajā sistēmā. un tas mums spēja nodrošināt lielāku papildus nodokļu ieņēmumus - 10 miljonu eiro apmērā. Un mēs līdz tam varam teikt, ka mēs esam izmantojuši elektronisko nodokļu arī reģistrācijas sistēmu daudz mm, lielākiem ieguvumiem, un tas ir tiešām tāds pozitīvs piemērs. Paldies! Thank you. Now from the... Paldies, tālāk Eiropas parlamenta deputāti. Anna Maletič, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Man ir prieks sveikt Eiropas parlamentā dalībvalstu parlamentu pārstāvis un tāpat arī kolēģis no Eiropas parlamenta. Es domāju, mēs šodien varam būt tādā ziņā gandrīt, ka mm, jautājums par krāpšanos un nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu nomaksas uh, ir tik ļoti nopietni aktualizēts visās Eiropas iestādēs un arī Eiropas dalībvalstīs. Es darbojos Ekon komitejā, un mēs tam esam pievērsuši lielu uzmanību. Tāpēc mēs redzam, ka tas Eiropas pusgadā ir izcelts kā viens no galveniem jautājumiem. Šī joma pieprasa tādu vienotu pieeju, harmonizētu pieeju no visu dalībvalstu starpā. Ir jāizveido tāds pārvaldības modelis, kas nodrošina šādu efektīvu pārvaldības modeli, uh, un darbību koordināciju, lai tiešām panāk šādu sinerģiju. Tāpēc arī domāju, ka mums būtu jādomā arī par papildus investīcijām un papildus līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu arī attiecīgi nodokļu inspektoru un visu sistēmas darbinieku labāku turpmāk izglītību un kvalifikāciju celšanu. Mums jāiedod tādas modernas nodokļu administrēšanas sistēmas, kas jau iet soli priekšā problēmām un spēj tās laicīgi jau identificēt un tās risināt. Šodien ir tā, ka daudzas sistēmas tiek tikai individuāli īs, e, piemērots lokālā mērogā. Bet tas īstenībā ļoti dārgs risinājums. Mums vajadzētu virzīties šādu Eiropas mērogu vienotu sistēmu. Es domāju, ka mēs to varam panākt arī īsā laikā. Un tam būtu nozīmīgs arī pozitīvais iegums. Ja būtu šāda vienota sistēma, mēs varētu vairāk veicināt iedzīvotāju uzticēšanos iestādēm un arī sekmēt uzņēmējdarbības garu. Galu galā uzņēmējdarbība tieši tāks nodrošina arī ekonomisko izaugsmu, ko mēs visi vēlamies panākt Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk no īrijas Jans Tormējs. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu dažas lietas jau kolēģi te ir pateikuši par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Valstīm jāsadarbojas. Un tad es pilnībā atbalstu šeit izveidoto OECD TEPS schēmu. Es uh, vēlos tikai norādīt, OECD ietvaros mēs visu laiku esam daudz runājuši par izvairīšanos nodokļu nomaksas Eiropas parlamentā. Mēs atkal tad jau vēl tam piekabinām klāt arī nodokļu harmonizāciju, bet tie ir pilnīgi citi atšķirīgi jautājumi. Nodokļu iekasēšana ir viena lieta, tā ir nacionāla kompetence. Un tas, protams, arī skar tiešo uzņēmumu, un tas, īsumā, protams, ir visu lielu tiesiskajos ietvaros, un kaut galā dalībvalsts suverenās tiesības ir tieši noteikt šādas nodokļu uh, savu piemērošanas kārtību. Savukārt, izvairīšanās nodokļu nomaksas ir gan mums viskopējā sāpe, par ko mums arī kopīgi ir jācīnās. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Tālāk Huberts Foks no Austrijas parlamenta lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Arī mana pārliecība ir tāda, ka kopējā nodokļu bāze ir veids, kā mēs varam ne tikai risināt, protams, kopīgās problēmas, kas ir aktuāls ne tikai vienā, bet gan daudzās dalībvalstīs, bet reiz arī konkrēts veids, kā mēs varam cīnīties pret nodokļu nenomaksu Eiropas Savienībā. Tāpēc mums, lai pirms mēs runājam par vienotām nodokļu bāzi, tālāk mēs uzzinām uz vienotiem nodokļu likmēm. Vienotā nodokļu bāze spētu mums palīdz arī cīnīties pret nodokļu nenomaksāšanu. Mums ir jāpanāk uzņēmumu tiešām samaksā godīgi savu nodokļu daļu. Un tāpat arī mums ir eh, jāvēršas mm, pret šādiem nelabvēlīgiem, galu galā nepieļaujamiem, īpaši labvēlīgiem nodokļu noregulējumiem, kā tos mēs zinām, piemēram, Luksemburgā. Par PVN. Uh, mēs īstenībā būtu par šo apvērsto PVN iekrāsošanas sistēmu uzņēmumu starpā. Paldies! Tālāk Jans Zambradīns no Čehijas parlamenta lūdzu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl promluvit. Priekšstādātā kungs, dāmas un kungi. Es labprāt gribētu uzstāties nedaudz tādā vispārīgākā veidā. Kolēģi pirms manis uzstājās un runāja atšķirīgā veidā. Sākumā es gribu ļoti pozitīvi vērtēt to faktu, ka mēs runājam par šīm tēmām. Tajā pašā laikā nodokļi ir tāda ļoti delikāta tēma. Tagad bet uh, nodokļu noteikšanas un aprēķina bāze tai būtu jābūt nacionālai. Tas, kas uh, ir jāveic Eiropas līmenī, tā uh, ir cīņa pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uh, un cīņa pret nodokļu paradīzēm visās iespējamās formās. Un gribu atbalstīt arī to, ko Igaunijas uh, parlamentu pārstāvis pieminēja, proti elektroniskā deklarēšana un elektronisko līdzekļu izmantošana ir ļoti veiksmīga. Nākošais jautājums - nodokļu resursi un to izmantošana. Par to mēs neesam vēl runājuši, bet tas ir saistīts arī ar tādu tā kā ilūziju, kas ir plaši izplatīta. Un tas ir jautājums par ekonomisko izaugsmi bez ierobežojumiem un arī ar uh, tiesībām uz bagātību, uz labklājību. Šīm tiesībām vajadzētu eksistēt Eiropas Savienībām visā pasaulē. Tās ir ilūzijas, kas ir ļoti bīstams. Un būtībā jārunā um, kopumā par šo jautājumu un jārunā par to visā Eiropas uh, Savienības līmenī. Un trešais um, jautājums. Es uh, gribētu uh, vēlreiz pasvītrot eh, Junkara eh, kunga ļoti ambiciozo investīciju plānu un tā nozīmi. Mēs runājam iepriekšējā darba eh, sēdē. Tas ļoti nozīmīgi un tas varētu paaugstināt vairāk nekā 15 reizes investīcijas un dot ļoti būtisku impulsu privātajam sektoram, tāpat arī izmantot privāto un publisko līdzekļu apvienošanu un kopēju izmantošanu. Mums ir jārunā par uh, investīciju plāna atbalstu. Paldies! Thank you! Uh... Paldies! Kimo Sazī no Somijas parlamenta lūdzu. Paldies! I think. Okay, now it's working. Honorable Chairman. Priekšsādātāji. Uh, Es pilnībā piekrītu, ka uzņēmumiem ir jāmaksā nodoklis tajā vietā, kur vislielākā tieši ekonomiskā darbība un kur viņi rada vislielāko ekonomisko vērtību. Un viņam būtu jāmaksā nodokļi vienreiz, nevis divreiz. Agresīva nodokļu plānošana ir reāla problēma šodien, bet es nedomāju, tā vairs būs problēma pēc desmit gadiem. Es domāju, ka pēc desmit gadiem mēs vispār būsim atteikušies no uzņēmuma nodokļa. Kādēļ es tā domāju? Ja skaties, piemēram, mans telefons, 5 līdz 10% īstenībā ir tikai ieražošanas reālās izmaksas. Vispārējais ir programmas, dizains, mārketings. Un ja jūs vēlaties tagad noformulēt, kur tas tiek darīts, kurā valstī tas notiek, nu to īstenībā nevar pateikt, jo programmēšana tā var notikt jebkur. Manuprāt, mūsu pašu interesēs, ja mēs varam skatāmies šiem pakalpojumiem jau ir programmēšana, mārketings, kas rada vislielāko vērtību tieši produkta ķēdē. Un pats produkts savukārt tiek ražots Āzijā. Līdz to Eiropas nostāja šobrīd nepalīdz cīņā pret nodokļu nenomaksāšanu vai izvairīšanos nodokļu nomaksas darām Nīderlandē. Viņi ir izveidojuši saucamo patentu kasti, kur viņi mēģina nodrošināt, uh, piesaistīt sev šos patentus un skaidri norāda, ka ir ļoti nopietna konkurence un uh, tas ir viens konkrēts veids, kā mēģināt tomēr ar noturēt šos uzņēmumus savā valstī. Nu, tad viens tāds tiešām so ierosinājums būtu, ka nākotnē mēs domājam, ka mēs vispār atsakamies no uzņēmuma nodokļa. Um, Tālāk mums jā, varbūt jāskatās, protams, kam tad mēs īsti varam piemērot tikai šiem 5 līdz 10% no produktu vērtības, un kur ir tad īsti citi uzņēmumi, kas me, mm, to maksā. Bet varbūt, ka būtu jāsāk runāt par īstenībā par pakalpojumiem. Bet vispār esmu pārliecināts, ka nākotnē nebūs vispār vairs nodokļu, uzņēmumu nodoklis. Paldies. Thank you. Last speaker from. Paldies. Visbeidzot, došu vārdu Vernam Langanam, lūdzu. Jā, vielen dank. Eh. Jā, paldies. Paldies, priekšstādātāj kungs. Es gribu izteikt divas piezīmes. Par negodīgu nodokļu konkurenci visdrīzāk, ka tiks izveidota izmeklēšanas komiteja, balstoties uz 198. pantu, tās dod iespēju uh, parlamenta izmeklēt komisijas un uh, institūciju, kā arī dalību valstu rīcību. Mēs vēl nezinām, kāds būs mandāts, uh, taču negodīgas uh, nodokļu uh, konkurences apjoms ir liels. Un tas nav jautājums tikai par Luksemburgu. Manā skatījumā lielākā problēma ir īrijas uh, un Nīderlandes, tā teikt, dubultais uh, sendvičs, kur uh, Uh, fondi uh, un um, dažādas citas organizācijas Nīderlandē nemaz netiek aplikts ar nodokļiem. Un um, internetu firmām ir iespējams uh, Eiropā iegūtos ienākums ASV vai kur citur maksāt vai modificēt. Un tas nozīmē, ka pret tādām firmām kā Amazon ar Luksemburgas piemēru uh, var parādīt, uh, ka neskatoties uz visiem lēmumiem un zemākajām um, sliekšņu vērtībām, kādas esam noteikuši PVN nodokļiem, acīm redzot, uh, tas netiek ievērots. Ja Amazons visus savus ieguvumus Eiropā, Luksemburgā var maksāt 0,5 vai 0,05% apmērā 0,55% apmērā, tad tas ir pārkāpums pret uh, godīgļu uh, nodokļu maksāšanu, un um, mēs to izmeklēsim, un pēc tam līdzīgi kā mm, citu izmeklēšanas komiteju uh, gadījumos, um, piemēram, uh, pēc um, dažādiem Um, dažādos citos gadījumos esam izteikuši arī ieteikumus, un šie ieteikumi tad dalību valstīm um, dod iespēju izmantot šos ieteikumus un arī uh, rīkoties attiecībā pret uh, lielākiem koncerniem, jo daži lielie koncerti viņiem liekas, ka viņi varētu mazākas dalībvalsts pret tām iztenot spiedienu vai pārvietot to atrašanās vietas. Un pēdējais. Spānijā, kur tiešām bija problēmas, 24 eh, no um, 28 lielākajiem uzņēmumiem ir pārlikuši to um, galveno smītnes uz Nīderlandi. Nu, tas tā nedrīkstētu būt. Un um, mēs um, diskutēsim par to. Um, nodokļu konkurence ir nepieciešama, bet negodīga nodokļu konkurence ir kaitīga. Paldies! You, uh, so can... Paldies! Līdz to Mēs varam likt punktu pirmajai daļai. Piedošana, mēs nesaņemam jūsu pieteikumu lapu. Vai mums ir vairs laiks uzklausīt vienu deputātu? Jums ir vairs jāatver arī veselu sadaļu citam jautājumam. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. Nē, mums ir arī nākamie runātāji paneļi. Eh, šeit panelī, un eh, es tikai norādīšu, ka, manuprāt, Langena eh, kunga komentārs mēs līdz to man atbrīvo no šiem secinājumiem. Viņš jau ļoti precīzi lietas nosaucīs tos vārdos. Fakti runā par sevi. Un tā kā tas ir kaut kur tāds varbūt starpzona, starp nodokļu harmonizāciju un uh, cīņu pret nodokļu izvairīšanos. Nu, šī tā mūsu darbības zona, kā arī to nu pat pēdējais runātājs ļoti precīzi raksturoja, un mums ir tajā jārīkojas, mums ir jānespēj virzīt savas tālākās iniciatīvas, Mums jāskatās, kāds tas juridiski pareizi izskatīsies, vai nu tā būs, vai nu no kāda likumdošanas, leģislatīvā institīva, vai arī izmeklēšanas komisija. Nu, katrā ziņā te ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments darbosies, mēs šos jautājumus arī turpināsim izskatīt un par tiem debatēt turpmāk. Droši vien nākošais gads, kad atkal mēs tiksimies šādā formātā, mēs varēsim jums jau atskaitīties un teikt, jā, esam lūgt, ko izdarījuši, un situācija ir uzlabojusies. Tāda ir man cerība. Tālāk, Pievēršoties otram mūsu darbkārtības jautājumam, kur mēs runājam par uzraudzības iestāžu atbildību, īpaši Banku Savienības ietvaros, nu tā ir īstenībā milzīga revolūcija, kas tā ir sāksies pagājušā gada novembrī ar no, ie, ie, iedibināto jauno kārtību, ka Eiropas centrāla banka uzņems tagad atsevišķu Eiropas lielo banku pāraudzību, uzraudzību. Uh, Um, manuprāt, tas ir radījis ļoti nopietnas seks vispār finanšu sektoram un banku sistēmai kopumā. Un uh, par to, kā mēs veidā nodrošinām, ka jaunais, jaunais mehānisms darbojas, mēs nodrošinām šo arī atbildību, un tāpēc te ir skaidri iekļaut arī šajā atskaitīšanās, jeb atbildības noteikšanas jomā arī Nacionālo parlamentu uh, loma. Un tādēļ mums šodien ir jāsāk runāt, kā mēs šīs savas tiesības izmantosim, lai nodrošinātu Eiropas Banku Savienības arī atbildību mūsu priekšā. Es došu uzreiz vārdu Danutai Hupnerē, lūdzu. Jā, paldies priekšstādātāji. Es vēlos pirmkārt norādīt, ka es nerunāšu par lietu politiskajiem jautājumiem, bet drīzāk par juridiskajiem, tiesiskajiem aspektiem jo politiskā mm, mm, protams, aspekts ir skaidrs, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi atsevišķie politiskie, eh, līdzsaks politiskiem arī šie juridiskie jautājumi attiecībā uz ECB un to uzraudzības lomu. Un tāpēc ir jābūt pārliecībai, ka te ir skaidri nodrošina šī administratīvā saikne, lai šīs demokrātiskā leģitimitāte, kas ir uzticēta, ko Eiropas iedzīvotāji ir uzticējuši Eiropas parlamentam, uh, un arī likumdošanas koplēmumu ceļā. Um, mēs bieži vien runājam par papildus, par to, vai vispār pieņemtie politiskie lēmumi ir tiesiski, vai tas atbilst iedzīvotāju gaidām, un vai mēs varam nodrošināt šo likumību. Un tāpēc arī dažas lietas par šo Eiropas centrālās bankas lomu. Uh, Eiropas centrālā banka, protams, ir dibināta un balstās Eiropas līgumos, un tā statūti, tas ir viss ratificēts visās attiecīgajās dalībvalstīs, un tie skaidri arī noteikti šeit Eiropas um, parlamenta uh, loma, tad mēs runājam par Eiropas banku savienību, uh, uh, kuru mēs skaidri nodrošinām uh, demokrātisko leģitimitāti. Protams, ir arī grūti izmērīt, citā, lielā mērā Eiropas centrā banka atbilst Eiropas iedzīvotāju gaidām. Bet eh, mēs Eiropas parlamentā tieši tāpēc esam uzstājuši, ka mēs esam tie, kuriem viņi atskaitās, un mēs viņus uzraugām. Manuprāt, līdz šim tas ir ļoti labi arī praksē darbojies. Tas ir tik daudz par Eiropas centrālo banku kopumā. Par viņiem uzticētu uzraudzības lomu tagad. Uh, uh, šis vienotais uzraudzības mehānisms, um, nu, tas tika iedibināts pagājušā gada rudenī, tas tiešām ir vēl papildus piešķīrs jaunu līmeni šai kopējai efektivitātei, un Eiropas parlaments ir tiešā ziņā iesaistīts. Pirmkārt, mēs tieši iesaistījāmies nosakot juridisko pamatu, un mēs panācām to, ka sākotnējais variants, kad Eiropas parlaments tiktu izslēgts no uh, vispārējais Eiropas centrās bankas uzraudzības vienotajā uzraudzības mehānismā, tas tad tika grozīts. Tālāk, ja mēs skatāmies, mēs vēlamies nodrošināt, lai uzraudzības lēmumi, kas tiks pieņemti, neietekmētu monetāro politiku un otrādāk. Tā kā mēs atkal skatījāmies, vai tiktu turpināt banku uzticētā leģitimitāte. Bet mēs arī skatījām savādāk, plašāk šo atbildības jomu. Uh, Pirmkārt, ka Eiropas centrālā banka atbild ne uh, tikai Eiropas parlamentam, bet, nu, tādā netiešā veidā arī nacionālajiem parlamentiem, mūs, ko norādīja arī, nu, pat priekšsādātājs šo atsevišķo uh, pantu un sadaļu. Tālāk, ka mēs runājam, lai nodrošinātu arī tomēr skaidrus noteikumus arī Eirozonas valstīm un tām dalībvalstīm, kas vēlētos varbūt iekļauties arī vienotā uzraudzības mehānismā. Nu šeit Eiropas parlaments tieši nodrošina vienotus spēles noteikumus, saucamā disina backstop, bet, nu, katrā ziņā mēs daudz vietām strādājām, un katrā ziņā vēl papildus ar otrs lielais jautājums bija fiskālās tieši garantija. Un mēs vēlamies pateikt, ka ir jānodrošina, ka uzraudzības iestādes un uzraudzības sistēmas pieņemtiem lēmiem ir jāsaprot, ka tam ir arī, arī budžets seks arī uz nacionālajiem valstu budžetiem. Te bija ļoti svarīgi līdz to nodrošināt, ka vienotam uzraudzības mehānismam ir skaidra arī šī atgriezeniskā saikne ar nacionālajiem parlamentiem. Uh, vienlaiks arī nepieļaujot pārāk lielu fragmentāciju. Tādēļ tika izveidot arī uh, SSM regulā atsevišķī sadaļa, kas ir uh, skaidri tā nodefinējusi Nacionālo parlamentu lomu, jums tā ļoti labi zinām, un es nedomāju, ka man to vajadzētu visu atkārtot. Tādā ziņā, ka Eiropas centrālās bankas uzraudzība, uzticētā loma, ir iegūst arī papildus izaicinājums, nodrošināt tiešām savu so leģitimitāti, uh, un mēs par to esam ļoti daudz lauzījuši gals un cīnījušies arī Eiropas parlamentā un arī kopā sarunās ar Eiropas centrālo banku. Tālāk, kad mēs runājam par banku noregulējumu mehānismu, um, te ir panākta šī vienošanās un daudzie jautājumi atkal par šo atskaitīšanos, par atbildību, visu laiku tiek pat ņemt vērā. Un um, mēs reizē esam uzsvēruši vienmēr, ka caurskatāmība reizē ir arī atskaitīšana atsevišķa atbildība. Un vai mēs tiešām varam teikt, ka tas ir izdevies? Es domāju, ka mēs to varam tā teikt. Mēs, Eiropas parlaments, varbūt vēl neesam nodrošinājuši pilnīgi šo saturu, nodrošinot visu nepieciešamo tiesisko pamatu banku savienībai, bet, nu, to var īstenībā grozīt tikai tad, ja mēs grožam pašu Eiropas Savienības darbības līgumu. Uh, Un tādā ziņā es atzīšu, ka te, tas ir vājais posms, un mēs redzam, ka vienotajam banku noregulējumu fondam ir piemērots starpvaldību nolīguma pamats. Tas ir zināms risks, bet nu, mēs vienkārši esam to atzinuši kā tieskās iespēju limitus, e, ņemot vērā šobrīd spēkāsošu darbības līgumu. E, tālāk uzklausīsim līdzvarēru. Thank you very much. Um, jā, liels paldies. Es domāju, ka Roberto Gvaltierī teiktais par to, ka visa bankas savienība bija revolūcija kā tāda, ir pamatoti. Es domāju, ka tas ir tik tiešām kas pavisam jauns, ko mēs veidojam, kas tāds, kas mums bija nepieciešams vairāku iemeslu dēļ, mums visiem labi zinām iemeslu dēļ, bet mēs joprojām cenšamies to izveidot. Šis darbs vēl nav pabeigts. Eh, mēs sakam, ka Banku Savienībai ir trīs kājas, mēs esam sagatavojuši šīs divas - vienotā uzraudzība, vienotais noregulējums, bet mums nav vienotā noguldījuma uh, schēma. Un, kas attiec uz vienotu uzraudzības mehānismu, mēs joprojām vēl esam tikai darbības procesā, kā jau Danuta teica, mums ir jānodrošina tas, lai mums būtu uh, solīts atbalsts un aizsardzība, lai starpvaldību nolīgumi tik tiešām tiktu īstenoti. Uh, Vienlaikus mūsu uh, mēģis šobrīd ir saprast, cik lielā mērā pašreizējā likumdošana jaunā sistēma ir nodrošinājis līdzsvaru no vienas puses um, nepieciešamībai nodrošināt neatkarību jaunai uzraudzības padomai, noregulējuma padomai, un mums ir nepieciešama um, publiska um, atskaitīšanās, kā tas tiek nodrošināts un garantēts tekstos. Un, protams, ka es vēlētos arī uh, pieminēt, kas bija pirms vis tā. Es vēlētos atgādināt, ka šis parlaments ārkārtīgi aktīvi darbojies Banku Savienības izve, veidošanā. Jau 2010. gadā, um, tad, kad mēs ieguvām mandātu, lai virzītos šajā uh, virzienā, mēs uh, strādājām pie kopīgas uzraudzības padomas jeb iestādes, kas nodrošinātu vienādus uh, spēles noteikumus visām 28 iestādēm, kas uh, uh, nodrošina šos banku operatoru un tirgus operatoru darbību. 2010. gadā mēs izveidojām ESMA un mēs Eiropas parlaments panācām to, ka mēs varam iebilst pret šīs um, Eiropas uzraudzības uh, uh, iestādes uh, pārstāvi nominēšanu, un mēs arī ieguvām iespēju pieprasīt no ESAS um, attiecīgiem atbildīgajām personām to, ka tās atskaitās Eiropas parlamentam. 2000, 12. gadā mēs uzsākām un šobrīd pabeidzām eh, šo darbu. Pavisam nesen mēs padziļinājām kopīgo izpratni par kopīgo uzraudzību un kopējo noregulējumu Banku Savienības ietvaros. Mēs balstījāmies uz iepriekšējo pieredzi, kāda ir bijusi ESA, un mēs esam um, padziļinājuši savas prasības, jo šobrīd mēs cenšamies panākt kopīgu um, līmeni. Tātad um, starp šo, šīm te arī nacionālajām uzraudzības iestādēm. Un šo uh, soli mums izdevās panākt pateicoties vairākiem detalizētākiem mehānismiem. Un tagad Eiropas parlaments um, apstiprina ar balsojumu ekon komitejā un vēlāk parlamentu plenārsēdē priekšsēdētāji un vicepriekšsēdētāji mm, vienotiem uzraudzības mehānismam un arī um, sākotnējā izraudzīšanas posmā tiek iesaistīts Eiropas parlaments, mums ir arī mm, kandidātu uzklausīšana. Viņus tātad formāli uzklausa parlaments, un pēc tam par viņiem tiek balsots ekon un arī plenāru sesijā. Arī SSM priekšsēdētājiem ir jāierodas Eiropas parlamentā un jāiepazīstina ar gadkārtējo um, darbības ziņojumu, un šajā gadījumā viņš piedalās publiskā uzklausīšanā par uh, SSM um, pienākumu izpildīšanu divreiz gadā. Tāpat arī Eiropas parlaments var pieprasīt īpašas konfidenciālas uzklausīšanas par īpašiem jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, pilnvaru īstenošanu. Mēs arī varam uzdot mutiskus un rakstiskus jautājumus SSM. Un pēdējais elements ECB un SSM konkrēti ir um, jāiepazīstina parlaments ar lēmumu pieņemšanas procesu, kas, protams, vienlaiks ir konfidenciāls, bet um, tā, lai mēs varētu saprast, kā uh, šis lēmumu process ir noritējis sistēmas ietveros. Visi uh, šie noteikumi tagad ir SSM regulā, un, kā jau Danuta pieminēja, ir starp institucionālā vienošanās, kas um, apstiprina šīs uh, kapacitātes, un mēs um, paredzam, izveidojam tātad paralēlu sistēmu vienotiem uzraudzības mehānismam attiecībā uz vienotu noregulējumu mehānismu, un mēs pēc iespējas ātrāk uh, censīsimies izveidot SSM līdzīgu mehānismu. Šie abi mehānismi ir uzlabojums arī attiecībā uz uh, dalībvalstu parlamentu lomu. Un jo īpaši gadskārtējais ziņojums, kur sagatavos šīs abas iestādes, tiks um, nodots tālāk dalībvalstu parlamentiem, uh, tām dalībvalstīm, kuras piedalīsies šajā sistēmā, un šie parlamenti tad varēs uh, sagatavot savus komentārus ECB par šiem ziņojumiem. Parlamenti varēs arī uzdot jautājumus ECB un organizēt uzklausīšanas ar SSM priekšsēdētāju piedalīšanos vai arī SSM padomas eh, pārstāvu piedalīšanos. Tātad tas pastiprina gan Eiropas parlamentu, gan arī dalībvalstu parlamentu lomu un nodrošina demokrātisku atskaitīšanos šajā darbā. Tātad, kas mums būtu jādara tālāk. Tātad mēs esam izveidojuši šo sistēmu un mums tagad tā ir praktiski jāīsteno. Eh, tas varbūt ir viens no elementiem, par kuriem mums būtu jāsāk diskutēt, kā mēs varam nodrošināt šo atskaitīšanos starp dalībvalstu parlamentiem un um, Eiropas parlamentu, um, lai pilsoņi saprastu, ka runa nav par absolūtām pilnvarām, bet uh, runa ir par neatkarībām, pilnvarām, uh, kas nodrošina atskaitīšanos pilsoņiem un jo īpaši viņu pārstāvjiem dalībvalstu un Eiropas parlamentā. Tas arī būtu viss pagaidām no manas puses, bet es vēlos vēl piebilst, ka tā ir pilnīgi jauna sistēma, kur mēs veidojam. Mēs e, cenšamies panākt kopīgu izpratni par šiem jautājumiem, tātad dalībvalsts parlaments starpā un Eiropas parlaments starpā par atskaitīšanos un atbildību. Paldies! Paldies, Līza! Tagad nākamais e, būs runātājs no saimnes. Smiltēna kungs, lūdzu. Nē, es uzstāšos uh, kolēģu uh, vietā. Latvijas parlamentu vārdā es vēlos norādīt, ka mēs augstu novērtējam Eiropas parlamentu ieguldīto darbu. Tieši strādājot pie šī uzraudzības mehānismu un saistīto noteikumu izstrādi, lai tiešām nodrošinātu lielāku atskaitīšanos un atbildību. Un lai tā arī caurskatāmību. Protams, visu banku nozari ir pilnīgi atkarība no tās reputācijas. Ja viņiem ir slikta reputācija, viņi zaudē savu reputāciju, īstenībā viņi paši arī izbeidz, var teikt, izbeidz savu darbību. Un tādēļ eh, reizē ir viņu pašu rokās pašiem savu reputāciju arī stiprināt. Es pietieku Ferēras kundzei, ka tādā ziņā Es arī piekrītu, ka Banku Savienība ir mm, revolucionārs solis. Tas, manuprāt, arī ārkārtīgi spēja kāpināt banku reputāciju un iedzīvotājiem dot pārliecību, ka viņu nauda atrodas drošās rokās. Manuprāt, ir arī ļoti svarīgi, kad ir jāsaprot, ka Banku Savienībā, protams, arī banku akcionāri ir tie, kas ir visvairāk atbildīgi tieši atbildīgi par radzītajiem sarežģījumiem, uh, un tālāk arī iespējamo saistīto banku sanāciju. Par to nedrīkst pieprasīt, lai maksā nodokļu maksātāji. Tam ir bijis traģisks saks uz jau sabiedrībām. Tas spēja arī īstenībā sagraut ģimenes, ja tiek piedzīvots milzīga banka krīze, un mums nav līdz šim bijis nekāda dzīvo iedzīvotāju sabiedrības aizsardz, aizsardzības mehānismu. Mēs Latvijā esam piedzīvojuši divu lielu banku bankrotus 2008. un 2011. gadā. Uh, Toreiz tā spēkā bija depozītu garantiju schēma nacionālā mērogā, tas spēja nodrošināt arī, protams, tādu mieru un savaldību sabiedrībā, un mēs arī tiešām vēlētos, lai šis mehānisms būtu pilnībā harmonizēts visā Eiropas Savienībā. Jā, šie trīs lielie pīlāri, tas viss tikai nu pats sācies, un mēs ar lielu nepacietību sekojam, kā lietas attīstīsies, kā lietas progresēs. Mēs esam arī iepriecināti tiešām Var redzēt, ka Eiropas parlaments ir izcīnījis arī Nacionālo parlamentu uh, pilnvaru šajā jautājumā un vienlaikus nodrošinot gan attiecīgu uzraudzības iestādes neatkarību un reizi atskaitīšanos jau atbildību. Un mēs ar lielu interesi sekosim arī turpmākajām debatēm Eiropas parlamentā meklēt īsto līdzsvaru. Paldies! Tālāk Itālijas senāta deputāts lūdzu. President, I agree with the... Paldies priekšstādātājiem. Es arī piekrītu runātājiem, lai atrisinātu krīzi. Ir jāpiemēro daudzi ārkārtas pasākumi, un Eiropas saimnībā tieši tas ir darīts Eiropas līmenī pēdējo gadu laikā. Piemērotie pasākumi ir bijuši tiešām iepriekš nepiemēredzēti Eiropas saimnības vēsturē. Tā kā mums ir jāņem vērā, protams, arī visu vēsturiskā attīstību. Tomēr par Eiropas centrālās bankas lomu tagad uzņemots arī uzraudzības funkcijas Eiropas Savienībā. Jā, šī jaunā struktūra ir ļoti sarežģīta. Tās pārvaldības modelis ir uzdevis ļoti daudz jautājumus par to, vai tiek nodrošināta šī apskaitīšanās jau atbildība. Es vēlos pieskarties trim galvenajiem elementiem. Par citiem arī runāja jau citi runātāji. Manuprāt, ir jānoskaidro un jāprecizē, vispār šis jēdziens neatkarība, finanšu iestādes neatkarība vai centrālās bankas neatkarība, un pretī tam nostatot um, atskaitīšanos šo atbildības sajūtu. Nu, tas iet roku rokā. Protams, ka jo lielāka starptautiskā iestāde, jo neatkarīgāka tā ir, tai vajadzētu tomēr arī saprast, ka viņiem ir arī jāatskaitās. Un tā ir skaidra korelācija, kas ir jāiezīmē. Uh, Līdz šim tas ir bijis tikai daļēji apmierinoši Eiropas līmenī. Manuprāt, te nav līdzsvars. Neatkarīga vai bijusi daudz spēcīgāka nekā šī atskaitīšanās. Otkārt, vēlos pievērsties ļoti īpatnējam struktūrai, kāda mums ir Eiropas finanšu sistēma. Eiropas centrālā banka uh, ir tāds uzņēmusies šo papildu funkciju banku uzraudzību, bet nav pilnībā pārņēmusi visu uzraudzības atbildību, ja par tiem piemēram finanšu tirgam. Bet ir ļoti nopietni jautājumi, kā piemēram vērtspapīro mm, regulā vai arī daudz citi finanšu instrumenti tiek pakļauti nacionālām iestādēm, uzraudzības iestādēm. Un līdz to šāda uzraudzība, ko iznotu Eiropas centrālā banka, nu īstenībā vajadzētu nodrošināt pilnu pārskatu par to, kā tad īsti darbojas banka, ko, ar ko viņi vispār, kāda veida darbības viņi veids. Un līdz to šobrīd, sanāk, tas ir jauns izaicinājums uh, Eiropas mēroga centrālajai uzraudzībai, vai tiks nodrošināta pilna informācijas apmaiņa. Manuprāt, ir ļoti precīzi jāapsaka kā varētu novērst šāda veida iespējamo pārobežu un arī iespējams starp nozaru informācijas trūkumu. Tas, manuprāt, ļoti nopietns un aktuāls uzdevums, būtisks elements efektīvas uzraudzības nodrošināšanā un reizē atskaitīšanās nodrošināšanā. Un vēl, visbeidzot, vēlos norādīt, Manuprāt, efektīvs modelis ir iespējams tikai tad, ja mēs ievaram trīs galvenos elementus - principus. Pirmkārt, precīzi nodefinējam, kurš ir tieši atbildīgs. Otkārt, nodrošinām demokrātisku parlamentu uzraudzību. Un treškārt, spēcīgs mandāts arī ārējam, neatkarīgam auditam, kas drīkstētu pārbaudīt arī uh, kontus, un pēc tam sagatavot arī savas audita rekomendācijas. Tas varētu būt tāds efektīvs arī uzraudzības dialogs, kas jau ir izveidots Eiropas parlamentā, tas ir apsveicami, bet tas tomēr ir diezgan atšķirīgs no iespējamās reakcijas un reaģēšanas veidiem, kā tas ir iesveidots ASV. Mēs zinām, ka šobrīd piedātais modelis īstenībā nedod pilnībā iespēju nodrošināt visu informācijas pieejamību Eiropas centrāla bankai. Trūks, varētu trūkt zināms informācijas, un dažkārt tas arī varētu būt grūti pārbaudīt, cik lielā mērā Eiropas centrāla banka pilnībā īstenot tai uzticēto mandātu. Un Un šī viena mandāta daļa un tās sākotnējais mērķis, kāpēc vispār ir izveidota Eiropas centrāla banka, vai tas tiek saskaņots un ievērots? Nu, lūk, tas ir papildus arī aktuāls jautājums. Tātad šī neatkarība un atskaitīšanās ir jāveido vēl labāk šī formula, manuprāt. Paldies! Thank you! Uh... Paldies! Nākamais runātājs Eduardo Cabrita budžeta un finanšu uh, pārvaldības komitejas priekšsēdētājs no Portugāles. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, uh, priekšsēdētāji, kungs, uh, es ļoti uh, labprāt gribētu runāt portugāļu valodā. Un sākumā gribētu uzsvērt to, cik nozīmīga ir Eiropas parlamenta darbība šajā banku uzraudzības jomā. Elīzes Ferreiras darbs ir devis ļoti būtisku ieguldījumu, lai diskutētu par šo dokumentu pakotni un arī diskutēt par šo vienoto uzraudzības mehānismu, tāpat arī runājot par noguldījumu garantiju sistēmu, šis trešais pīlārs, ko nedrīkst aizmirst, tas ir ļoti būtiski, lai pilsoņiem būtu uzticība, lai viņi uzticētos Eiropas banku sistēmai. Ja mēs a, meklējam risinājumus, kas ir nepieciešama, lai nodokļu maksātājiem nebūtu līdz jāmaksā par daļas banku sistēmas neatbildību atbildīgu rīcību, tad mums ir uh, jāraugās uh, ļoti uzmanīgi. Mēs redzējām pagātnē, ka dažas bankas ir bankrotējušas, un, kā jau teicu, tas ir ļoti būtisks faktors, taču nedrīkstam aizmirst demokrātisko leģitimitāti un īpaši to, ka uh, atbildība un atskaitīšanās ir ļoti nepieciešama ir nepieciešams arī lielākās Eiropas bankas uzraudzīt un atskaits pienākums nemaina ne, ko attiecībās ar Eiropas parlamentu, ne Nacionālo parlamentu. Portugālē situācija ir tāda, ka šis vienotais uzraudzības mehānisms um, darbojas ar četrām lielām uh, bankām. Portugāles centrālā banka, atskaitās Portugāles parlamentā, ir igadējas diskusijas un arī diskusijas tad, ja ir vērojams kādas problēmas banku sistēmā. Mēs nedrīkstam situāciju atstāt tādā izpratnē, ka šis uzraudzības mehānisms noved pie tā, ka demokrātiskā leģimitāte samazinās apjomā. Viena no Portugāles uh, bankām uh, ir šajā jaunizveidotajā darbības mehānismā, bet mēs esam lēmuši par to, ka mūsu nacionālais parlaments ļoti skaidri noteiks to, kā tas notiks. Neiet runa par ātrām sēdēm vai to, ka mēs noteiksim tas, kas notiek, kā tiek rakstīti šie ziņojumi, bet gan iet runa par to, ka mēs sagatavojam jau diskusijas, ka mēs gatavojam šo jaunu uzraudzības mehānismu darbības aktivizēšanu un arī sadarbību ar tiem, kas ir atbildīgi par šo mehānismu, it īpaši arī diskusijās ar situāciju, strādāju ar situāciju, kāda ir konkrētajās valstīs. Es jums uh, vēlu vislabāko nākotnes darbam, bet lūdzu neaizmirstiet par šo mehānismu, lai nodrošinātu ieguldījumus. Priekšstādājs jāpaldies, mēģināsim tieši tā arī darīt. Nākošais runātājs Kipras pārstāvs Torukungs. Paldies, sirsnīgi pateicos jums. Finanšu krīze mums ir uh, devusi arī iespēju, iespēju Eiropas Savienībā labot tās uh, kļūdas, kādas bija uh, Eirozonas arhitektūrā. Banku Savienībai jau būtu jābūt kādu laiku realitātei, tieši tāpat kā arī vienotajam uzraudzības mehānismam. Mm, bet mēs mm, sakam labāk vēl nekā nekad. Nav pietiekami tikai vien radīt banku savienību un tikai vien radīt vienotu uzraudzības mehānismu. Es domāju, ka būtiskākais ir tas, lai mēs attīstītu tādus mehānismus, kas dot iespēju bankām palikt bankām, bankām, kas izsniedz kredītus, kas finansē e, ekonomisko izaugsmu valstīs, un pēdējo gadu ritumā esam konstatējuši, ka bankas e, vairs e, īsti nepilda šos uzdevumus, un tādēļ ir ļoti sarežģīti izkļūt no recesijas un sasniegt ekonomisko izaugsmi. Tagad notiek publiskas diskusijas par valsts parādiem, lai nodrošinātu izaugsmu. Bet tas nav pareizais ceļš. Ekonomisko izaugsmu jāatbalsta un jāatbalsta arī bankām. Bankām jāfinansē uh, uzņēmumu, kas uh, spēj attīstīties. Un noslēgumā um, viens arguments. Priekšsēdētājkungs, es pārstāvu Kipru, kur pirmo reizi ekonomikas attīstības uh, vēsturē ne tikai uh, Eiropā, bet arī kopumā. Uh, Mm. notika nu, parādu uh, atlaišana uh, noguldījumos, un tagad jautājums ir, kā rast atbildi, kas, kāda būtu šī godīgākā un arī uh, pareizākā kā atbilde vai banku um, nepareizas rīcības gadījumā jāmaksā nodokļu maksātājiem, vai valstīm būtu jāmaksā par banku kļūdām, vai arī pareizi ir tas, ka banku kļūdas tiek pārliktas uz to pleciem, uh, kuriem ir noguldījumi šajās bankās, vai arī kas ir šo banku īpašnieki. Šis ir uh, tāds sarežģīts jautājums, uz kur laikam nav simtprocentīgi tikai vien pareizās atbildes. Paldies. Nākamais runātājs ir Paulo Sa no Portugāles asam, Nacionālās asamblēs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, Nacionālā parlamenta deputāti. 2000 2007.-2008. gadā mūs skāra smaga banku krīze. Valsts saskārās ar to, ka bija eh, jāatbild par finanšu seku, sektoru, eh, finanšu spekulācijām, tas tika pārlikts uz tautu eh, un valdību pleciem. Tika radīta arī banku aizsardzības mehānismu un uh, rodas tāda tā kā ilūzija, ka uzraudzība uh, viena pati pietika ka tas pietiktu, lai šo zaudēto iedzīvotāju uzticību attiecībā uz bankām mazinātu. Bet redzam, ka miljardi eiro ir izmantoti, lai glābtu privātās bankas šis banku uzraudzības mehānisms nav uh, novērst to, ka 2014. gadā pirms sešiem mēnešiem kāda cita privāta banka, um, kas bija viena no lielākajām privāta bankām, gandrīz 4 miljārdus uh, valsts naudas uh, izmantoja. Šī nauda bija jādod, lai saglabātu banku. Un neatkarīgi no uh, finanšu sektora kontrolas. Uh, Mēs redzam, ka lielo banku uh, interesi un lielo uh, banku sistēmu interesi mm, ir uh, ļoti izteiktas, un tas ir saistīts ar suverenitātes mm, jautājumiem. Neoliberālais kurs Eiropas Savienībā nosaka to, ka daudzas valsts tam seko. Mēs esam pret to. Portugālei jāatgūst nacionālā neatkarība, tas ir strateģiski nozīmīgi, un šeit runa ir par Portugāles un portugāliešu interesēm. This... Paldies! Es domāju, ka tad, kad mums ir šis mehānisms, mēs centīsimies panākt, lai to, lai tas darbojas pienācīgi un demokrātiski. Nākamais ir Lordu palātas pārstāvs Kventīns Dēvis. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzdot jautājumus, kuras nezinu atbild, bet es domāju, ka mēs noteikti pievērsīsim tam uzmanību, ka mēs zinām pēdējo dienu uh, paziņojumi no Grieķijas valdības uh, puses ir uh, radījuši bāžas to vidū, kur ir um, šo te kredīt saistību turētāji un arī um, Grie... noguldītājiem tas ir izraisījis bāžas. Šī situācija varētu kļūt vēl ļaunāka, un tik tiešām ir bažas par to, ka varētu pienākt Grieķijas defaults un kapitāla izmaksas um, noteikti palielināsies, procentu likmes arī palielināsies, un tā kā noguldītāji zaudē ticību, viņi vēlas pārnest šos līdzekļus citviet. Uh, Eirozonā, vai gluži vienkārši izņemt šos līdzekļus un glabāt mājās. Un, protams, ja Grieķijas valdība piedzīvos default, tad pat mazie nogultātāji netiks aizsargāti nekādā veidā. To mēs dzirdējām jau e, šorīt, ka banku e, noguldījuma e, garantijas schēmas guls uz dalībās pleciem, un par to neatbild Eiropas Savienība kopumā vai ECB, un tas rada zināmas problēmas ECB ir uh, pēdējās iespējas aizdevējs bankām Eirozonā, tā skaitā Grieķijai, vai ECB iesaistīsies, uh, lai uh, garantētu šī, šos noguldījumus. Un es domāju, ka tas visticamākais nenotiks, jo tas būtu negodīgi attiecībā uz nodokļu maksātājiem citviet Eirozonā, jo uh, tā jau ir Grieķijas valdības problēma, tāpēc es domāju, ka tas visticamākais nenotiks. Vai ECB reaģēs izmantojot banku uh, noregulējumu direktīvu, kas tagad ir spēkā, lai uh, slēgtu visas bankas Grieķijā? Arī tas ir neticams scenārijs vai arī e, tiks teiks, ka šī problēma ir ārkārtas problēma, to ir radījusi Grieķijas problēma un Eiropas centrālā banka vairs neuzņemsies savu problēmu, kurš vienkārši pievērs acis uz to. Bet es domāju, ka arī tas ir sarežģīts uh, risinājums. Tātad jautājums, kas notiks, tas nav tikai un vienīgi retorisks dabas jautājums. Tas praksē tik tiešām varētu parādīties un galu galā mēs saskarsimies ar šausmīgu uh, problēmu. Uh, Tāpēc mums ir jādomā par to, ka eh, vēlēti eh, politiķi, kas eh, aizstāv nodokļu maksātājs, viņiem būtu jārunā ar ECB par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you. Now. Paldies. Žoržs Žilkinē no Beļģijas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Finanšu krīze nav īstenībā nav tik ilgi kā pārgājusi, un īstenībā tas ir maksājis ārkārtīgi dārgi mūsu valstu budžetiem. Un daži, protams, liekas, ka viss reformas arī ir pabeigts, un viss darbs ir izdarīts. Bet īstenībā tad ir aktuāls ar vienu šis jautājums, kas īsti šobrīd nodrošina finanšu iestāžu uzraudzību. Bet īstenībā cits jautājums ir šī vienošanās, kas tagad ir paredzēta kas arī jau sāksies ar iepriekšējo komisiju un iepriekšējo parlamentu sasaukumu, var neizveidotā reforma īstenībā neatbilst vairs aktuālai situācijai. Viņš tieši runā par to, ka vajadzētu aizliegt dažādu veidu praksi, eh, visdažādākos, visriskantākos finanšu darbības, kuras neretīs uzņēmas bankas, un ka vajadzētu tieši nodalīt dažādu veidu banku darbības, arī skatīties banku apjomus Līdz ar to skaidrāk nor, noformulēt arī banku uzņemtos riskus. Tāpat arī attiecību uz valstīm, kādi ir viņu pienākumi, eh, vai vispār bankām ir šis pienākums finansēt reālo ekonomiku, vai tas vairs nav aktuāli. Vai tas tagad viss ir jādara pilsoņiem? Tas šobrīd īstenībā nešķiet vairs tik nozīmīgi ne nacionālajiem parlamentam, ne Eiropas parlamentam. Lai gan es tieši vēršos pie saviem kolēģiem, deputātiem, vai šī reformu aģenda, vai mēs tiešām esam no tās atteikušies, vai mēs vairs nevēlamies padziļināt, reformēt visu to, kas, manuprāt, bija uzsākts tieši banku krīzes laikā. Vai mēs tā varam teikt, ka viss ir kārtībā? Un nākotnē mēs nekādas eh, bailes un raizes negaida. Uh, Manuprāt, īstenībā tie ir ļoti nozīmīgi lēmumi. Piemēram, Eiropas centrālas bankas pieņemtie lēmumi par naudas drukāšanu, quantitative easing, ir bijis ārkārtīgi nopietnis, vai tas ir bijis pat labākais veids, kā risināt reālās problēmas. Mums ir nopietnas bažas par to. Paldies! Thank you. I don't have other Paldies, neviens vairāk nav pieteicies, lai izteiktos, tāpēc var dot vārdu tagad Elīzē Ferērai. Paldies, priekšsarātāji. Es domāju, šīs bija ļoti tāds bagātīgas diskusijas. Te izkristalizējās divi lieli jautājumi, divas lietas. Ja mēs virzām jaunu sistēmu, mēs to reiz arī veidojam. Tas ir process, tā nav pabeigta sistēma. Šie būtiski elementi, kurus esam identificējuši, um, te vien ir vēl tapšanas procesā, līdz to matāju man atbild Lotam Deivisam. Pašreizējā ietvarā Eiropas centrāla banka neatbild par banku radītiem zaudējumiem. Bet tiesa tajā brīdī, kad būs panākta pilnīga banku savienība un tiks piemērot pilnībā jau arī pēc 2016. gada 1. janvāra vienotais banku noregulē mehānisms, lūk, uzraudzības mehānisms ir spēkā, bet noregulē mehānisms vēl nav. Te ir jāgaida gads. Tajā brīdī situācija mainās. Varētu būt, ja mēs pasakām, jā, par banku zaudējumu atbild banku akcionāri, īpašnieki, un tādā brīdī varētu nodrošināt, ka bankas labā daļa turpin darboties. Bet īstenībā tas ir atšķirīga procedūra. Šis noregulējums līdz to ir sanācija, tas nav vairs bankas ne maksātnespējas izsludināšana. Un tāpēc ir pateikts, ka saskaņā ar šo noregulējumu mehānismu bankas pašas finansē sevi un uh, arī vēlāk atmaksā vienotrai. Tas nozīmē, ka tiek šie zaudējumi uh, ierobežot pašā banku nozarē. Un tos vairs nepārnes neuzreiz uz centrālo banku, nedz arī uz nodokļu maksātāju pleciem. Vienlaikus gan jūs arī atsaucat acīju, kas ir atklāts. Jā, piemēram, kad iedzīvotāji sāk strauji izņemt savus noguldījumus līdz 100 tūkstošiem, Un lūk, jā, ir šī sistēma, ka ir izveidot pilnīga vienotās uzraudzības sistēma, spēkā ir tie paši noteikumi, kur uzraudzība jau veids nevis vairs nacionāla līmenī, bet Eiropas līmenī. Un, ja jums ir arī skaidri nodefinēts un skaidri arī pārliecība, ka ir banku noregulējuma iespēja, tad jautājums, vai tiešām noguldītājs ir eh, bauda tās pašas garantijas, ko A valstī kā C un B valstī, jo it kā noteikumi visiem ir vieni. Un visus nosedz vienotā banku noregulējuma schēma. Tā brīdī, kad šī noregulējuma schēma stāsies spēkā, tas būs aktuāls jautājums. Tāpēc ir ļoti svarīgi šis krīžu stabilizācijas pasākumi, par ko vairāk kolēģi arī runāja. Vēl vēlos rēģēt arī uz uh, Paulo Šā uzdoto jautājumu jūs runājat par citiem iespējamiem risinājumiem nekā šī izveidotā sistēma. Bet mums taču bija jau, zinām, šī sistēma bija brīva kapitāla plūsma, kas nozīmē to, ka mēs redzam kopīgu sistēmu, bet kopīgai sistēmai nepieciešama kopīga noteikuma arī par banku noteikumiem, banku uzraudzību un arī banku sanāciju. Un tas tikai jau atklāja to, ka ir neatrisināt šī problēma, bet tā būtu jāvirz tā, ka par zaudējumu atbilst atbild paši banku īpašnieki. Tātad nevis vairs nodokļu maksātāji, bet gan banku akcionāri. Un ka banku sanācijā tikt izmantot tikai tie līdzekļi, kas ir reāli pieejami pašām bankām. Un tā ir milzīga izmaiņa iepratiem uh, e, agrākai sistēmai. Un es domāju, ka tas arī varētu palīdzēt risināt šo situāciju. Tālāk par Paulo Greju uzdotie jautājumi. Manuprāt, jums taisnība. Ja mēs mēģinām nodrošināt šo līdzsvaru, neatkarību, uzraudzības neatkarība un apskaitīšanās, mēs vēlamies panākt to, lai šī sistēma, šis modelis nodrošina visām bankām pirmkārt vienotas iespējas visā Eiropas Savienībā, neatkarīgi no valsts, kurā viņi darbotos, Bet tas ir reiz arī jautājums par to, kā mēs pilnveidojam un ieviesam Eiropas uzraudzības iestādes arī noteikumus. Tieši tāpēc Eiropas parlaments un papildus arī nacionālajie parlamenti ir uzaicināti iesaistīties šajās diskusijās. 2010. gadā Eiropas parlamentā mēs ļoti uzstājam uz to, ka jāizveido kopīgi noteikumi iekšē tirgū visām 28 valstīm. Tādēļ, manuprāt, ir tik ļoti svarīgi saprast, ja tiek samazināts budžets konkrētām iestādēm vai arī citu iznoto pasākumu dēļ, mēs mm, sašaurējam tikai šo uz banku savienību. Savukārt ārpus banku savienības tad paliek šī nacionālā uh, uzraudzības kompetenci, kāds jau bija pirms krīzes. Un te būtu tiešo Eiropas mēroga uzraudzības iestāžu lomu skaidrāk definīciju. Mums jāskatās, kā nākotnē to tālāk varēsim attīstīt, un tāpēc ir parlamentiem būs šī iespēja iesaistīties. Arī paldies Edorgam Brītovam par viņa komentāriem Jā. Jā, pat tiešām atska šis pienākums atskaitīties ir ļoti, ļoti nozīmīgs, lai saglabātu ticamību visai sistēmai. Ir dažāda pieredze, kas tika pieminēta šajā uzstāšanās reizē, un piekrīt tam, ka ja ir uzraudzība, tas kopumā ir pozitīvs faktors, jo tas nozīmē, ka tas, kas Uh, veids uzraudzību un tas tiek uzraudzīts, nav sastarpēji saistīti un līdz ar to arī ir pilnīgi skaidri kritēriji, kurus izmanto uzraudzības iestādi. Runiet par to, ka jārod uh, sabalansēta situācija un arī atskaitīšanās uh, sistēma. Atbildot uz nākošo jautājumu, es gribētu teikt, ka nu, diskusijas par banku o, uzraudzības uh, izveidi parlamentā praktiski ir tā kā apstājušās, uh, tas tā nav. Eiropas parlamentā strādā gan uh, referents, gan ēnu referents uh, jautājumā par šo nodalīto kompetenci. Ziņojumi praktiski ir gandrīz jau sastādīti. Diskusijas par grozījumiem notiks 23. februārī un balsojums 24. martā ir sagaidāms. Tā tad um, procedūra tu, turpinās, mēs uh, diskutējam parlamenta ietveros, un es aicinu jūs iesaistīties diskusijā ar savu pienesumu, jo mm, jautājumi dažkārt nav tik ļoti redzami, bet tajā pašā laikā situācija ir uh, vēl uh, nozīmīgāka nekā iepriekš. Ja mēs paraugamies uz visiem punktiem, likumdošanas izmaiņu un konstitucionālo izmaiņu punktiem. Jāsaklabā pēctecība. Šeit mēs runājam par kādu no lielajām Eiropas bankām. Ļoti rūpīgi jāraubās, kas notiks ASV un Lielbritānijā, tas tāpēc Vikars Rūla un daudzas dalībvalstis ir sākušas darboties uh, nacionālās likumdošanas jomā šai pašā virzienā. Nu, nedrīkst uh, izpostīt uh, to, kas jau ir sasniegts, nedrīkst uh, veicināt divergenci, ir jāpievērš uzmanība tāpat arī detaļām. Paldies! So Mēs pilnībā esam ievērojuši laika grafiku, tagad varam noslēgt sanāksmi. Es domāju, ka mums bija ārkārtīgi bagātīgas diskusijas. Mēs visi uzsvērām to, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība mūsu starpā. Es domāju, jo īpaši runājot par otro jautājumu, mums ir nepieciešama ciešāka saikne. Protams, ir Jāsaprot, ka SSM noregulējums ļauj nacionālajiem parlamentiem pašiem sagatavot gadskārtējos ziņojumus, bet es domāju, ka mēs varam nodrošināt informācijas apmaiņu. Tāpēc uh, varbūt koordinēsim uh, mūsu darbu, lai tik tiešām šī vienotā uzraudzība būtu atbildības pilna. Es domāju, ka tas tik tiešām ir nepieciešams. Es to uztveru kā revolūciju, un es domāju, ka cilvēki Eiropā neapzinās, cik lielā mērā tās ir izmaiņas, un cik lielā mērā mums ir jāveido um, efektīvs atskaitīšanās mehānismus šai ārkārtīgi nepieciešamajai, bet ļoti spēcīgā, spēcīgai neatkarīgai vienotai uzraudzībai, kā, protams, ir jābūt demokrātiskas atskaitīšanās ietvaros un uh, ka ir, eh, jā, kam ir jāpalīdz mums uh, nodrošināt to, ka banku sektors var veicināt izaugsmi un radīt darba vietas. Liels paldies! Varam noslēgt sanāksmu un atsāksim plenāru sesiju uh, 14.45. Paldies!